Abbiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, eh, buongiorno a tutti, eh, penso che anche se siamo. Dāmas un kungi, labrīt! Mūsu nav daudz, bet visi atbildīgie par dokumentiem ir ieradušies, tātad sāksim. Ir viens jautājums pirms balsošanas. Es vadīšu sanāksmu un pēc tam eh, Būzēka kungs pārņems vadību. Tātad darba kārtības, vai ir kādi iebildumi pret darba kārtību? Ja nē, tad paziņojumi, ko mēs darīsim. Mums ir diezgan eh, daudz ko darīt. un mums eh, vajadzēs eh, izdarīt dažas izmaiņas darba gaitā, jo itrē ir ļoti daudz darāmā, un es jums nosūtīšu e-pastu pēc eh, vasaras atvaļinājuma. 4. septembrī Briselē būs sanāksme, kas jau ir plānota, tad 11. ir jauna sanāksme Strasbūrā, kopīga ar vides komiteju no 7. vakarā līdz 8.30 vakarā. Tas būs par enerģijas savienības pārvaldīšanu. Un tad itra sanāksme mūsu pašu no 8.30 līdz 10.30 un tad 2. oktobrī no 7. Eh, līdz 10.30 vakarā. Tātad rudens būs diezgan aizņemts, kā jūs redzat. Bet jūs saņemsiet eh, šo informāciju rakstiski. Tagad protokola apstiprināšana. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, tad protokols ir apstiprināts. Un tagad eh, ceturtais jautājums privātās dzīves, respekts pret privāto dzīvi un elektroniskā personas datu aizsardzība. Došu vārdu ziņotājai Kalaskundzei. Piecas līdz sešas minūtes ir jūsu rīcībā, un pēc tam pārējie kolēģi. Lūdzu, Kalaskundze, paldies! Un kā jūs jau teicāt, ir jauna e, komitejas sanāksme, tātad sākšu ar laiku, e, ko minēja arī vairāk līdziņotāji. E, viņi gribētu pagarināt termiņu ziņojumam. Es to neatbalstu, jo ziņojums tika nodots kolēģiem tikko tulkojums bija pabeigts, tātad jau pirms mēneša. Un grafiks ir ļoti saspringts, bet tajā pašā laikā eh, Libe joprojām eh, saglabā eh, savu grafiku, tā tad mums ir jāturas arī pie grafika, ja mēs gribam, lai Libe skatītu šo ziņojumu. Tagad par saturu. Tad, tad par definīcijām. Es zinu, ka Libe iesāka uh, tagad definīcijas arī e, privātās e, dzīves regulā, tāpēc runāšu ar kolēģiem par to, kas ir labāks. E, man svarīga ir konfidencialitātes aizsardzība, vienlaicīgi atstājot arī vietu inovācijām. Debates ir tādas melnbaltas ar stingru nostāju abās pusēs. Ja lietotāji zaudēs uzticību, uh, jo viņu dati tiek ļaunprātīgi izmantoti, tad negatīvās sekas būs vēl lielākas nekā no regulācijas. Tāpēc es iesaku, piemēram, eh, ieviest eh, datu apstrādē eh, elementus atbilstoši GDPR un arī būs izņēmums, kas prasa gala lietotāju piekrišanu pakalpojumam. Uh, bet eh, nu, vispār es atbalstu šo priekšlikumu. Vēl komitejai ir eh, svarīgi, lai šīs priekšlikums būtu tehnoloģiski neitrāls, ir pārāk liels uzsvars uz pārlūk programmām, lai gan eh, cilvēki arvien vairāk lieto aplikācijas no mobilajām ierīcēm. Es domāju, ka arī šī pirmās puses un trešās puses sīkdātnes jeb kūkīs uh, Ehm, te arī ir jāņem vērā, ka dažas šīs sīkdatnes ir svarīgas, eh, vajadzīgas, lai sniegtu pakalpojumu vai to uzlabotu. Bet vispār ir jādod eh, uzņēmumiem motivācija, lai viņi eh, piedāvātu praktiskas risinājumus lietotājiem un arī izvēli. Ja lietotājs izvēlas nedot savu piekrišanu un tāpēc nevar piekļūt eh, pakalpojumiem, nu tad nekādas izvēles lietotājam nav. Tātad vai nu jūs pieņemat sīkdatnes un tad jums ir šis pakalpojums, vai arī nepieņemat, nu un tad pakalpojumu nevarat lietot. Eh, tas nav labākais risinājums. Eh, arī ir jābūt lielākai skaidrībai, kādus datus uzņēmumu Eh, lietotājs grib dot eh, un eh, kādiem nolūkiem. Un šeit būtu jābūt lielākai skaidrībai, kādi dati tiek iesniegti un kuri no tiem ir jūtīgi svarīgi no privātās dzīves viedokļa. Tāpēc uzņēmumiem, piemēram, ja uzņēmums grib iegūt vairāk informācijas par lietotāju, Nu tad kāpēc vienkārši nepajautāt, eh, kāda informācija lietotājiem ir vajadzīga? Bieži vien lietotāja datu vākšana noved pie kļūdām, kas var beigties ar negribētām reklāmām, tad lietotājs zaudē uzticību savukārt. Lietotājiem vajadzētu atļaut veidot pašam savu profilu. Par izvēli man ir arī šaubas par uh, ikonu lietošanu, jo nu šeit arī nav izvēles un e, faktiski varētu būt destruktīva e, pieeja, nu, ka cilvēki redz, kā viņiem, e, viņu darbībām seko, bet, nu, viņi nevar neko darīt. Nu, šeit vajadzētu varbūt ierobežot šo sekošanu lietotāju darbībām. Par publiskām direktorijām mēģināja runāt par bažām, uh, ka dažreiz nevis pati direktorija, bet telekomunikācija uzņēmums vāc datus un kā tad tiek dota piekrišana šajā gadījumā. Par drošību un pārkāpumiem, kāpēc es svītrošu pantu, tāpēc, ka tas atkārtojas. Es domāju, ka 14. pants eh, GDPR un eh, NIS direktīva jau ņem vērā šīs bažas. Un beidzot 11. panta aptvērums eh, par to, kā nodrošināt pieeja ir pārāk plaša, un arī es nezinu, kāpēc komisija grib paplašināt e-privātās dzīves direktīvu, kad komisijai ir vispirms uh, jāņem vērā eh, cilvēka privātā sfēra. Tāpēc es atjaunoju eh, juridisko pamatu kā privātās dzīves direktīvā. Es arī papildināju, ka dalība valstis nevar uzlikt nekādus pienākumus, kas eh, pazemina drošības standartus. Nu, no vienas puses nebūtu produktīvi noteikt visus šos noteikumus uzņēmumiem, uh, un tad pateiks, ka dalību valstis var prasīt, lai standarti tiek pazemināti, jebkurā gadījumā, kad tas ir vajadzīgs. Paldies! Grazie alla collega Callas che è stata chiara ed ha rispettato anche i tempi. Paldies Kallasas kundzei par to, ka runājāt skaidri un ievērojāt laiku. Tātad Rubīga kungs Bonikunga vietā. Paldies! Sākšu ar to, ka pateikšos uh, Kalas kundzei. Viņa ļoti precīzi parādīja, kādas uh, problēmas varētu būt uh, svarīgas šajā nozarē. Kā mēs redzam, virtuālā pasaule attēlo reālo pasauli. Arvien lielāka nozīme ir algoritmiem un mākslīgajam intelektam kopā ar lielo datu vākšanu un lietošanu. Visi šie faktori ietekmē ne tikai privāto, bet arī uzņēmuma dzīvi. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs mēģinātu panākt, lai nākotnē varētu lietot eh, nešifrētus datus no privātās sfēras statistikas mērķiem un lai šie dati būtu praktiski lietojami. Ir jādomā par visu tehnoloģiju lietošanu un arī par eh, savietojamību starp dažādām ierīcēm. Lietotājiem ir svarīga arī pārskatāmība, piemēram, eh, sīkdatņu lietošana kas dod iespēju trešajai pusei apstiprināt, kā dati tiek lietot un cik daudz, piemēram, mēs redzam ASV praksi, ka ir dati, kas tiek izvilkti no mūsu privātajām ierīcēm un lietoti ikdienas vajadzībām. Uh, Es domāju, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem svarīgāk ir izvairīties no liekas birokrātijas. Data aizsardzība šeit ir svarīga, bet mums ir jāpārliecinās, ka mēs neradām papildus slogu ne mazajiem, ne vidējiem uzņēmumiem. Tātad paldies ziņotājai Kalas kundzei par to, ka jūs eh, labi eh, strādājat ar šo ziņojumu. Es domāju, jūs eh, mēģinājāt panākt līdzsvaru un jums izdevās. Mēs zinām, ka vispārīgā data aizsardzības regula GDPR nodrošina pamatu. Tāpat arī datu šifrēšanas tehnoloģijas ir svarīgas Tātad, ja jūs e, sūtāt, piemēram, vēstuli elektroniski, tad, nu, lai neviena trešā puse to nevarētu atvērt. Un arī vecās tehnoloģijas tiek aizstātas ar jaunām, un mums ir e, jāsaprot, kā šos procesus vadīt. Te ir jāpanāk līdzsvars starp pārskatāmību un privātās dzīves tiesībām. Datu izsekojamība ir ļoti svarīga, tātad kādi dati tiek glabāti, kā notiek automātiskā datu apmaiņa. Es domāju, ka FP9 mums ir jāpāriet uz jaunu eh, privāto un eh, sabiedrisko sadarbību, lai jaunie algoritmi tiktu apskatīti arī programmā un lai varētu atjaunot uzticību un arī certificēt šos procesus. Paldies! Paldies Rubiga kungam! Tagad Krumbašev kungs no SND grupas nākamais. Paldies! Vispirms gribētu pateikties Kalas kundzei par viņas uh, intensīvo darbu pie ziņojuma, un es domāju, ka ziņojums ir eh, labi līdzsvarots un eh, labs pamats, eh, uz kura varam strādāt tālāk. Ir divi ziņotāji no Igaunijas, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma, un Igaunijā tiešām ir labi panākumi elektroniskajā vidē. Nu šeit viens no svarīgākiem jautājumiem ir sīkdatnes un sekošana. Uh, Te ir jāatšķir tās sīkdatnes, kuras ir vajadzīgas eh, tīkla un mājaslapu darbībai. Tā tad ir divas, eh, divu veidu eh, sīkdatnes, tā tad pirmkārt tās, kas nodrošina funkcionēšanu, un otrkārt reklāmu ģenerējošās sīkdatnes. Ir jābūt skaidrākiem noteikumiem par sīkdatnēm, jādod izvēle lietotājiem, un arī eh, ir jāņem vērā, kā notiek eh, pieeja internetam ar eh, sīkdatņu lietošanu. Ir jāaptur tāda prakse, ka vai nu jūs nepieņemat sīkdatnes, vai jūs netiekat lapā iekšā. Tā ir ļoti negatīva, kaitīga prakse. Ir arī svarīgi šajā regulā paskaidrot, kad tiek dota lietotāja piekrišana, nu, piemēram, dažos gadījumos tā ir vajadzīga. Un e, tad šai informācijai ir jābūt anonīmai vai arī ir jābūt iespējai lietotājiem dot pseidonīmu. Un tad, e, lai varētu sabiedriskiem mēķiem šo informāciju lietot. Vēl jautājums par bezvadu tīkla Eh, sekošanu, un pirmkārt ir jābūt eh, fiziskai eh, zīmei, ja šī sekošana notiek, bet ir jābūt arī uz ekrāna paziņojumam, kas parādās. Tomēr ir jautājums, piemēram, par avārijas telefonu lietošanu, lai būtu iespēja noteikt, kur cilvēks atrodas un arī noteikt viņa atrašanos pēc GPS sistēmas. Un tālāk par metadātu apstrādi ir tā jāatļauj dažos gadījumos. Runājot par drošību, es domāju, ka ir jau šajā regulā jāsāk domāt par terminālu iekārtu certifikāciju, lai tā nebūtu obligāta, bet nu, procesam ir jāsākas. Ir jābūt drošības standartiem, kas tiek lietoti terminālu iekārtām, tāpat arī jābūt ir energoefektivitātes eh, marķējumam un jābūt arī līdzīgam eh, drošības marķējumam uz ierīcēm. Par pieaugušo kiberuzbrukumu un hakeru uzbrukumu skaitu, es ieteiktu izmaiņas tātad, lai iedrošinātu telekomunikāciju uzņēmumus veidot drošības mehānismus, lai izvairīt, viņiem būtu jāpārbauda saturs, lai hakeri vai vīrus nevarētu nokļūt līdz lietotājiem. Uh, Tātad eh, nu, vispirms būtu jābūt eh, tā saucamajam ugunsmūrim, jeb firewall, kas eh, ierobežo šo vīrusu izplatību. Tad par šo 11. pāntu, es domāju, nu, parlamenti dažādās valstīs var šo regulu ļoti dažādi interpretēt un fantazēt par šo tēmu. Te ir jābūt skaidrībai. Un pēdējais eh, par laiku. Es domāju, ka pēc GDPR vēl var būt trīs vai seši mēneši, un tad ir jādod eh, vairāk laika uzņēmumiem, lai šo regulu ieviestu, jo tas būtu nu vēl trīs mēneši. Es domāju, tā tad horizontālais komisijas mandāts un parlamenta mandāts šeit būtu jāņem vērā. Paldies! Nu, jūs nedaudz pārsniedzāt laiku, bet nu, mēs varam atļauties eh, drusku to darīt, jo šeit nav pārāk daudz runātāju. Eh, tad, tad eh, nākamais Kelīkungs, nu divas minūtes teorētiski. Paldies! Vispirms paldies Kalas kundzai par uzstāšanos. Šīs regulas uzdevums ir nodrošināt sakaru konfidencialitāti un slepenību, un eh, arī ir jāievieš skaidri noteikumi, bet nedrīkst aizmirst arī to, ka ir jānodrošina brīva datu plūsma. Pirmkārt, vispārīgi komentāri regula eh, ir domāta stāties spēkā 25. maijā 18. gadā un ir jānodrošina tiesiskā paļāvība. Te būtu jāņem vērā, vai tehnoloģiski viss varēs eh, piemēroties jaunajai situācijai pēc regulas stāšanās spēkā. Tas būtu jāpārbauda vēlreiz. Es domāju, ka ir jāpārliecinās, ka mūsu risinājums atbilst elektroniskās saziņas kodeksam un jāpanāk arī saskaņa ar GDPR, lai nebūtu pretrunu. Un es domāju, ka arī e, tiks e, saskaņots e, šis lēmums ar GDPR. Es atbalstu arī konfidencialitātes nodrošināšanu, tas ir ļoti svarīgi. Risinājumiem ir jābūt tādiem, kas pieļauj jebkuru tehnoloģiju lietošanu, gan datoru, gan arī vietālruņu, nu par sīkdatnēm, ne visas tās ir ar ļauniem nolūkiem, bet būtu jāinformē eh, lietotājs, kas notiek, un arī, kad viņš dod datus, tad būtu jāinformē, kas ar šiem datiem notiek. Uzņēmumiem būtu jāpiedāvā eh, tādi, tādi produkti, kas neapdraud eh, lietotāju privāto dzīvi. Es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt arī privāto dzīvi un drošību. Par inovācijām tās ir ļoti svarīgas, īpaši lielo datu apstrādē, un eh, ir vajadzīgi tādi risinājumi, kas eh, nodrošina privāto dzīvi. Ir jāparedz dažos jautājumos vairāk elastības, lai veicinātu inovācijas. Par otro pantu šajā priekšlikumā tur ir runāts par ierobežojumiem, mums nevajadzētu iet tālāk par eh, tiesas nolēmumu. Un, beidzot, uzticība, ko minēja ziņotāji. Tas ir vārds, kurš ir ļoti svarīgs. Ir eh, svarīgi, lai lietotājs uzticētos un lai viņam būtu izvēles iespējas. Un beidzot piekrītu eh, Rubiga kungam, ka ir jānodrošina, lai arī mākslīgais intelekts un citi risinājumi varētu veidoties atbilstoši šiem noteikumiem, jo vide mainās ļoti strauji. Paldies!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 Uh, and uh, um, just uh, just few few few comments on, on. Paldies, kolēģi! Burtiski pāris komentāru par uh, bezvadu izsekojamību, bezvadu inse, internetu inse, izsekojamību. Ja mēs runājam par izvēli, kad uh, cilvēks redz, ka viņa uh, Wi-Fi komunikācija tiek izsekota, tad parādās tā kā uh, nav jau iespējas no tā atteikties. Tāpēc varbūt, ka tas ir tiešām darbojas pret mūsu vēlamo. Cilvēkam vienmēr ir jābūt iespējai, tāpēc es no tā atteicos. Par laika termiņiem. Es uzklausīju kolēģi teikto un dzirdēju arī ierosinājumus par laika termiņiem, un es dzirdēju arī komisijas teikto par laika termiņiem. Protams, medaļai ir divas puses. Viens Tā kā GDPR ir ierakstīts, ka e, kompānijām ir jāpiemēro abi likumdošanas akti, un, protams, tad ir labāk, ja ir vienota likumdošanas pakotne, viss, kas attiecās uz datu izsakojamību un privātumu, tad ir tur. Otra medaļas puse ir tāda, ka jautājums par īstenošanu, kas ir pārāk īsa. Uh, un ļoti daudziem uzņēmumiem noteikumu izpildē ir vajadzīgs ilgāks laiks, un viņas to nepaspēs. Protams, tad ir diskusijām atvērts ceļš, kā labāk to visu ierakstīt. Brīva datu plūsma. Es eh, piekrītu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tomēr neesmu pārliecināta, kā to pareizi formulēt un kā to savērt kopā ar privātumu. Par eh, tehnoloģisko neutralitāti Es eh, piekrītu, ka panti uzsver tehnoloģisko neutralitāti un tomēr būtu jāskatās pēc būtības un jēgas, lai cilvēki varētu saprast un pareizi interpretēt, kas tad tur ir rakstīts, tāpēc mums būtu jābūt tehnoloģiski neutrāliem pēc iespējas vairāk, lai viss taktu, taptu iekļauts un nekas netiktu izslēgts. Bet esmu gatavs ar jums sadarboties arī turpmāk. Prieksēdētāji, paldies, paldies Kājai. Tāda debatas esam pabeiguši par šo ļoti svarīgo jautājumu. Un, 26. Eh, jūnijas ir grozējuma iesniegšanas datums. Protams, mēs visi saprotam, ka sistēma uh, ir sākus jau darboties, bet mums ir nepieciešams eh, šis laiks. Uh, Balsojums par šo atzinumu ir paredzēts eh, otrajā Strasbūras plenārsēdē. Jā, visticamākais, ka lielākais klupšanas akmens būs tieši laika termini, bet par, tā, termiņi, bet par to mēs nevaram vienoties šeit un tagad. Paldies par diskusijām, paldies visiem, kuri piedalījās tajās desmit minūtes līdz nākamajam sēdē. Paldies! Good morning, ladies and gentlemen. Uh, sorry I kept waiting, but I... Dāmas un kungi, labrīt. Es atvainojos, ka lika jums gaidīt, bet uh, man bija jāpārnāk no citas uh, zāles, no citas sanāksmes. Sāksim darbu. Nu, pirmām kārtām izmēģinājumu balsojums. Sākam balsot. Sorry. Call to recharge uh, to Richard for glasses. I lost my glasses. I close the vote. Beidzam balsot. Paldies. Viss veiksmīgi. Grazie. Grazie. Presidente, so, excuse me. Sorry, sorry, small break. Neliela pauzīte. Nata. friends, excellent. Now... Nu, lieliski, draugi, tagad varam sākt darbu. Uh, presidente, wow. presidente, presidente, presidente, presidente. Uh, final voting list. Point of order. Point of order. Vēlaties atsaukties uz darba kārtības punktu? Man tikai vēl atnesīs tūlīt balsošanas kartiņu. Bet, ja te būs sarežģīta balsojuma, tad varbūt nedaudz varam pagaidīt. Es vienkārši gribēju teikt, ka man vēl nav atnesta mana balsošanas kartiņa. Uh, uh, first. Un tā tad pirmām kārtām mūsu sarakstā ir Karlus Zoriņo ziņojums. Interneta savienojības veicināšana vietējās kopienās. Tātad Wi-Fi Eiropai. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Zuriņo kungs. Nākamais ziņojums ir Konstants Skrēlas ziņojums kosmosa stratēģija Eiropai. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Eklaudi Vauči. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par. Pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 14. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. 15. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 16. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas noraidīts. 17. kompromisa grozījums par pret pret atturas pieņemts. Simtais par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 18. A kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts.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 22. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 124. par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 24. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas noraidīts. 28. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Trans 7 par pret atturas atturas pieņemts, 158 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 5, 6. 158. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. par pret atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. 157. šoreiz. 157. I close. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 161. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 162. par. Pret Pārbaudīsim elektroniski. 162. Beidzam balsot. Norādīts. 28. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 168. Par. Pret atturas pieņemts. 167. Tas tika atsaukts. Atsaukuši autori paši. 168. par pret atturs noraidīts. 169. par pret atturs pieņemts. 29. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts.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 pret atturs pieņemts, peš B par pret atturs pieņemts, peš C par pret atturs noraidīts, imko A par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Imko A.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 Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret pārbaudīsim elektroniski sasto. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Un tagad gala balsojums. Balsojam ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Apsveicam referentu. Nākamais darba kārtībā Anģelikas Mlināras ziņojums. Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības. tiesības kuras piemēro noteiktām ra raidorganizāciju tiešais pārraidēm. Sākam balsojumu. 85. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais A kompromis grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Otrais A kompromis grozījums.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 132. par, pret, atturs, noraidīts. 108. Trīs grozījumi kopā 108. līdz 110. par, pret, atturs, noraidīts. Trešais kompromiss grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Un kolēģi, lūdzu kārtīgi celiet rokas. Citādi es nevaru sardzēt. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 131. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 133. par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 Pārbaudīsim elektroniski. 140. And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 141. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 142. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 143. par. Pret. Atturas pieņemts. 145. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 145. Beidzam balsot. Pieņemts. 148, 147 identiski par, pret, atturs, pieņemts. 151. 151. Par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim elektroniski. Celiet rokas kārtīgi, citādi tiešām nevaru saprast. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. 14. par pret atturs pieņemts, 17. par pret. Pārbaudīsim elektroniski, 17. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņpadsmitais otrā daļa par, pret, atturas noraidīts šķiet. Pārbaudīsim elektroniski tomēr labi. 18. grozījuma otrā daļa. Yeah. Sorry? 18 part 2. Yeah, it was 18 part 2, as I said. Kā jau teicu, 18. otrā daļa. Otrā daļa. Vēl vienreiz par. Against. Pret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 Pārbaudīsim elektroniski. 23. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Noraidīts. 25. par. Pret. Atturs. No, nu, pieņemts. 28. par. Pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. Pirmais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņām kompromisu grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais kompromisu grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 pret, atturs, pieņemts. 52. par, pret, atturs, noraidīts. 10. kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 55. par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss 11. par, pret, atturs, pieņemts. 12. kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. 68. par, pret, atturs noraidīts. 77. par, pret, atturs pieņemts. 69. par, pret, atturs noraidīts. 70. par, pret, atturs pieņemts atturs pieņemts. 72. 73. kopā par pret atturs pieņemts. 74. 75. kopā par pret atturs noraidīts. Jā, 74. 75. noraidīts kopā bija. Pārbaudam elektroniski. Likās, ka pieņemts. Pieņemts. 13. Trīspadsmitais kompromiss grozījums. Gribēju vienkārši pārliecināties, ka sakojat līdzi. 13. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 82. par, pret, atturas noraidīts. 80, a, es atceros, 88. par, pret, noraidīts. 83. par, pret, atturas pieņemts. 84. par, pret, atturas pieņemts. Personāla balsojums par ziņojumu kopumā. Gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm, Linārs kundze, jūs vēlties atsaukties uz darba kārtības punktu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos teikt paldies visiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, par lieliski paveikto darbu, neskatoties uz viedokļu atšķirībām, kas mums bija par šo tēmu, sadarboties izdevās. Un tagad, ņemot vērā, kāds ir eh, šis gala iznākums, tas neatspoguļo ne manu personīgo viedokli, ne manas grupas viedokli, tas vairs neatspoguļo, un tāpēc gribētu manu vārdu no šī atzinuma noņemt. Es jūs saprotu, kundze. Paldies par šo informāciju. Nu, tātad tas vienkārši būs itre atzinums. Un tiks iesniegts atbildīgajai komitejai. Bez jūsu uzvārda. Skumji, bet neko nevar darīt. Tālāk. Nākamais punkts. Un tas ir Wernera Langena ziņojums. Pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšanu attiecībā uz aviācijas darbības darbībām. Nu, sāksim. Trīs grozījumi. 46, 3 un 30 kopā par, pret, atturas, noraidīts. 41 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 41. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. par. Pret. Atturs. Noraidīt. 47. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 49. par. Pret pret atturs norādīts, 35. par pret pārbaudīsim elektroniski, 35. Beidzam balsot. 35. Beidzam balsot norādīts. 38 par pret atturas. Pārbaudīsim arī to elektroniski. 38. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit ceturtais par, pret, atturs, noraidīts.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 Pārbaudīsim. 48. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 3, 50, 53, 54 kopā par, pret, atturs noraidīts, 51 par, pret, atturs noraidīts. Labi, pārbaudam 51 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi gan, ka pārbaudījām. Sastais par. Pret. Atturs pieņemts. 55. par. Pret. Atturs noraidīts. Septītais par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Septītais grozījums. Sākam balsot. B, es atvainojos, beidzam balsot. Pieņemts. Astotais par pret atturs. Astoto arī pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Trešais. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 12. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. par pret atturs noradīts, 14. par pret atturs noraidīts, 15. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 15. beidzam balsot. Pieņemts 16. par pret atturs noraidīts pieņemts, 17. par pret atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski, 17. Beidzam balsot. Norēdīts. 18. Astoņpadsmitais par pret atturs. Noraidīts 19. par pret atturs. Noraidīts 20. par pret atturs. Noraidīts 1. par pret. At, pārbaudīsim elektroniski pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. <clears throat> par. 21. par. Pret. Atturs. Pieņems. 22. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 23. par. Pret. Atturs. Pieņems. 24. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 26. par pret atturs norādīts, 25. par pret atturs norādīts, 2. par pret pārbaudīsim elektronisku otro. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 27. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par pret. Pārbaudīsim. 29. Neviens ne, neko, ne, neko nevar redzēt. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. par. Pret. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. 33. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. par. Pret. Pārbaudīsim arī šo elektroniski 34. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Šķiet norādīts, bet pārbaudīsim. Ceturtais. Beidzam balsot. Mhm, norādīts. 37. par pret. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par pret. Ah. 38. pārbaudīsim atkal. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Gala balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. 51 par 5 pret apsveicam referentu. Nu, un tad pats pēdējais balsojums šai balsošanas sadaļā. ITRE komitejas devums NV komitejas rezolūcijas sagatavošanā par COP 23 Bonnā. Goja grupa vēlējās ko teikt šajā saistībā? Nē? Nu, šeit man ir informācija, ka goja grupa atbalsta kompromisu. Sākam balsot, tas ir viens vienīgs balsojums elektroniski. Sākam balsot. Cap 23 atzinums. Beidzam balsot. Pieņemts. Lieliski, 52 par, 4 atturējās, neviens nebija pret. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Paldies par šo gatavību, par darbu, arī par brillēm, protams, tās man ļoti noderēja. Ja vai jūs, kolēģi, no kur aizņēmos brilles, vai jūs vispār ko redzējāt? Varbūt es varu paturēt jūsu brīlis. Nē, nē, nu ne uz visiem laikiem. Iespējams, jau pēc kāda brīža es atradīšu arī pats savējās. Yeah. We, yeah, yeah. We restart at 11. Uh, dear friends, Godātie draugi, 15 minūšu pauze, esam aizteikušies laikam priekšā. Un tagad līdz ar to 15 minūšu pārtraukums, jo pulkstens 11. mēs sāksim kopējo sanāksmi ar NV komiteju. Pēc 17 minūtēm. Pārāk efektīvi strādājām.